kārtības punkts ir divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā. Kā pirmajai došu vārdu vienai no autorēm šim rezolūcijas priekšlikumam, Žitņānskas kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Divu kristiešu mācītāji liktenim sekoja jau no paša sākuma. Man prieks, ka beidzot parlamentā mēs par to varam debatēt. Kā mēs zinām, Maik Vierts apcietināja slepenē dienesti pēc mesas, kurā viņš izteicās pēc baznīcas e, zemes pārdošanu. Pēc tam, kad e, Reits bija izteicies, par šo situāciju, arī viņš tika apcietināts. Un tad abi mācītāji tika apsūdzēti un pastāv iespēja, ka viņus var notiesāt uz nāvi. Esmu pilnībā pārliecināta, ka Eiropas parlaments un Āfrikas Savienība prasīs mm, atcelt šīs apsūdzības. Pirms vairākām nedēļām 12 meitenes tika apcietināts pēc baznīcas atstāšanas. Un e, tika arī sodītas ar pletnes cirtieniem baznīcā, e, cietumā. Tas parāda, ka mums ir jāpievērš uzmanība šādām situācijām. Pirms gadā situācija ar Ibrahim lietu tika pieminēta šeit, un situācija ir atrisināta. Paldies Žņānskas kundzei. Ta tālāk Sebastija kungam vārds. Viena minūte. Paldies. Runāšu spāņu valodā. Tā. Diemžēl eh, man jārunā spāņu valodā, tāpēc, ka nevar runāt katalāņu valodā. Atzinīgi vērtēju šo deklarāciju un vienbalsību, kas bija pausta. Eh, Divi mācītāji Sudānā ir arestēti. Tā ir absolūti patvaļīga rīcība, kas var, kā iepriekšējā runātāji minēja, novest pie šo cilvēku naudas soda. Mums ir jāpievērš uzmanību situācijai Sudānai, jārunā arī par uh, Sudānas tieslietu sistēmā izmantoto naudas sodu. Uh, kaut arī zinu, ka daži kolēģi uzskata, ka naudas spriedumu var arī it kā kaut ko atrisināt. Sudānā ir notikuši ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi. Mums ir jāparāda apcietinātajiem mācītājiem, ka viņi nav pamesti. Kā kolēģi sacīja, ka bez spiedienā rezolūcija vien mēs neko daudz nesasniegsim. Paldies! Eh, varu apsolēt, ka eh, nākamreiz runāšu katalāņu valodā ar jums. Mana māsa ļoti labi pārvalda šo valodu. Paldies tālāk, Štetins eh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi! Man prieks, ka kopā ar citām politiskajām grupām mēs spējām rast vienošanos un tagad esam iesnieguši spēcīgu tekstu, kur ir atspoguļot mūsu nostāju un mūsu vēlme palīdzēt abiem diviem mācītājiem, kas eh, ir notiesāti uz nāvi tādēļ, ka ir kristieši. Paldies Turkešu kungam, kurš eh, aicināja man strādāt pie šī teksta. 90. gados, kad eh, kristieši cīnījās pret Hartumu režīmu, es apmeklēju Sudānu, tas bija bada laiks, eh, tad eh, šī ciltis cīnījās par neatkarību un Sudāns valdības režīms izmantoja padomi tankus. Tas bija laiks, kad, kad arābu reideri pārdeva melnos, melnādainos kristiešus verdzībā Mhm. cilvēktiesību pārkāpumi nav beigušies. Šie, šo divu mācītāju eh, gadījumi eh, tikai pierāda, ka situācija nav uzlabojusies. Glābsim Maiklu un Pīteru. Paldies Štetinas eh, kungam un tālāk vārds tiek dots Veržā kundzei. Merci. Paldies. Mūsu rezolūcija ir vērsta atbalsta uz diviem kristiešu mācītājiem. Es to nožēloju. Mums vajadzēja drīzāk koncentrēties uz režīmu kritiku kopumā un nosodīt to, kas notiek pēc vēlēšanām. Mēs konstatējām konferencē, kas notika šeit 9. jūnijā, ka vairāki Sudānas aicinājumi parakstītāji nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, jo viņiem to neļāva varas iestādes. Eh, mūsu pagājušā decembra rezolūcijā arī eh, runa bija par situāciju Sudānā pēc vēlēšanām, kas kuru rezultāti tika falsificēti, kur pašreiz prezidents guva vairāk nekā 90% balsu. Un tāpat ir ar nā, uz nāvi notiesāti aktīvisti šai valsti. Mums nevajag, mums ir jāiestājas par ticības brīvību neatkarīgi no tā, pie kādas ticības piedar šie cilvēki, jāiestājas par vārda brīvību. Nesen divi uh, opozīcijas aktīvisti uh, tika notiesāti uz. Um, uh, uh, publisku nopēršanu un sots tūlīt tika izpildīts. Arī starptautiskā krimināla uh, tiesa uh, ignorē starptautiskās sabiedrības sašutumu. Uh, arī sieviešu situācija savai valstī ir katastrofāli neatkarīgi no to uh, reliģiskās piedarības. Un tādēļ ir jānožēlo, ka Eiropas Savienība ir uzsākusi sarunas ar šādu režīmu par migrācijas politiku. Eiropas Savienība neko nevar gaidīt. Un uh, šīs uh, valsts uh, prezidents Bašīrs tikai vēlas iegūt starptautisko atzinību. Mums ir jākritizē cilvēku tiesību pārkāpumu Sudānā un citviet un jāizdara politiski secinājumi. Paldies! Tālāk Jakovčič kungs. Paldies! Brīvi domājuši Sudānas iedzīvotāji pamatot sagaida no mums atbalstu divi mācītāji, kas ir nepamatoti apcietināti, arī pamatoti sagaida mūsu atbalstu. Mums ir jādara kaut kas konkrēts. Jo pašreizējā Sudāna ir valsts, kur cilvēki ne, eh, kur, valsts, kurā cilvēki ne tikai tiek apcietināti nepamatot, bet arī simboli tiek eh, likvidēti, tiek nojauktas baznīcas, jaunas būvēt nav atļauts, un cilvēku gars tiek sagrauts. Tiesības uz eh, slobodu na vjeroispovijest koje god grēksūdzi eh, ne, netiek ievērotas. Un eh, es kā vienmēr esmu cīnījies par cilvēku brīvību, esmu pret to, kas šobrīd notiek Sudānā, un uzskatu, ka mēs esam pietiekami spēcīgi, lai palīdzētu abiem šīm apcietinātajiem mācītājiem. Uh, Paldies. Nākamais Vaidenholzer kungs. Vaidenholzer kungs nav vairāk zālē. Tālāk eh, runātāja politisko grupu vārdā, Eiropas Tautas partijas vārdā vispirms. Tomašs Dihovskis, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Abu mācītāju, kristiešu mācītāju lieta, kas tiek vajāta Sudānā, nav vienīgā šāda lieta. Pēdējo piecu gadu laikā, diemžēl, ir bijuši daudzi kristiešu vajāšanas gadījumi Sudānā. Simts cilvēki kopš Simtiem cilvēku kopš pēdējā pilsoņu kara ir uh, pametuši savus mājas. Mums ir jāiestājas par kristiešiem Sudānā. Nav pieļaujams tas, ka minoritāte, kas veido tikai 3% no uh, valsts iedzīvotāju sa uh, sastāvā, ir bez jebkādām tiesībām. Tāpēc es aicinu komisiju rīkoties ne tikai konkrētajā gadījumā par diviem mācītājiem, bet uh, aizsargāt visus kristiešus Sudānā, kas tiek vajāti, ir beidzot jārīkojas. Mirjam Ibrahim gadījumā 2014. gadā ar Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības darbību mums izdevās kaut ko panākt. Es ceru, ka izdosies arī šoreiz. Paldies! Tālāk Kjēngas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kristiešu mācītāji Maikls Jaceks un Piters Angrīvs iespējams var samaksāt ar savu dzīvību uh, par to, kā aizstāvējuši reliģisko brīvību, vārda brīvību, citas brīvības. Sudānā viņi tiek apsūdzēti visšausmīgākajos noziegumos. Viņus uh, var notiesāt uz nāvi. Mēs prasām, lai šos mācītājus nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvo tā, lai jebkāda cilvēktiesība pārkāpuma īstenošanā tiktu apturēta, jebkāda iebiedēšana un kristiešu kopienas vajāšana tiktu apturēta. Mums ir jāaptur reliģiskā vajāšana, kas balstās politisko mērķu uh, eh, pamatu atklāti tiek pārkāpti eh, ratificētie un parakstītie starptautiskie līgumi. Režīms, kas īsteno nāves sodu. Tam būtu jānosaka moratorijas, kam būtu jābūt vienam no mūsu galvenajiem mērķiem. Mēs tāpēc vēlamies arī paust atbalstu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, opozīcijas aktivitātēm, starptautiskās sabiedrības aktivitātēm. Paldies EKR grupas vārdā. Gerikas kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Ar 80 punktiem sestajā vietā Sudāna iepriekšējā gadā ir kristiešu vajāšanas eh, saraksta eh, augšgalā. Šie divi mācītāji ir samaksājuši sāpīgi par šo vajāšanu. Esmu priecīgs, ka kopā ar kolēģiem no EKR grupas eh, mēs esam iesaistījušies šajā, šajā iniciatīvā pret kristiešu vajāšanu. Gan attiecībā uz eh, šiem eh, diviem mācītājiem, gan citiem kopumā ap 100 miljoniem pasaulē vajāto kristiešu mums ir jāiestājas. Mēs kā vērtību Eiropa, mums ir jāiestājas tās uh, kristiešu vajāšanas apturēšanā. Mēs nedrīkstam aizvērt acis, ka cilvēki tiek, pret cilvēkiem notiek diskriminācija tikai viņi uh, ticības dēļ. Savas politiskās grupas vārdā uh, vēršos pie jums, kolēģi. Uh, iestāsimies par abiem mācītājiem. Palīdzēsim viņiem nokļūt brīvībā un visiem kristiešiem, kas tiek vajāti, lai viņi varētu dzīvot mierīgi un brīvībā. Paldies! Šons Kelijs tālāk, vienu minūtu. Paldies! Kā EPP biedrs, kas ir kristiešu demokrātu, mēs īpaši sāpīgi uztveram kristiešu vajāšanas jautājumu. Šeit runa par diviem mācītājiem, Maiklu Jatu un, P un Pīteru Van Jatu, kas ir arestēti un iespējams tiks notiesāts uz nāvi tikai par to, ka ir kristieši. Tas ir vienkārši šausminoši. Mums jādara viss iespējamais, lai šos divus mācītājus atbrīvotu. It īpaši tādēļ, ka Sudāna ir ratificējuši attiecīgās konvencijas, ANO konvencijas un Āfrikas Savienības konvencijas, kas garantē reliģisko brīvību, bet absolūti ignorē to. Un tāpēc mums, Eiropas parlamentā un komisijai, ir jādara kaut kas pēc iespējas ātrāk. Tāpat mums arī nevajadzētu ignorēt situāciju Darfūrā, kur notiek līdzīga diskriminācija, kur 2,5 miljoni iedzīvotāji ir padzīti no mājām un vairāk kā 4,5 miljoniem iedzīvotāju nepieciešama humanitārā palīdzība. Viņi, viņi gaida mūsu palīdzību. Paldies, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Krasno... No Krasnodebska kungs. Misunderstanding. Nu, pārpratums, acīm redzot, tas nebija zilās kartītes jautājums. Jurekungs nu tālāk nākamais lūdzu. Priekšsarētāji. Šie mācītāji nav kādu iedomāto islāmistu upuri. Viņi ir krituši par upuri nevienlīdzībai sabiedrībā un valdības lēmumiem valstī, kurā viņi dzīvo. Viņu situācija ir eh, līdzīgi kā daudziem citiem kristiešiem pasaulē. Šeit Eiropā mēs runājam par imigrāciju un situāciju ar islamu. Mēs varam runāt pa, par jebko. Vienalga, par ko mēs vēlamies diskutēt, tāds ir mūsu tiesības un uh, mūsu pienākums, tāda mūsu atbildība citu priekšā. Bet nevienā Eiropas valstī nebūtu iespējams um, vajāt musulmaņus tikai tādēļ, ka viņi kaut ko ir sacījuši savās baznīcās. Viņi var brīvi runāt par visu, par to, kas viņus eh, nodarbina, par sociālajiem jautājumiem. Mēs varam diskutēt, mēs varam argumentēt, eh, reaģēt, un mēs prasam eh, tādu pašu attieksmi pret kristiešiem arī visās islamu valstīs pasaulē. Mēs jūtamies vienoti ar šiem mūsu brāļiem, kas bieži vien cieši tādēļ, ka mēs nereaģējam. Paldies Jurek kungam. Tālāk Svobodas kungs. Priekšsarētāja kungs, komisārs kundze. Katastrofālā cilvēktiesību situācija Sudānā šeit tiek apspriest diezgan bieži. Es neuzskaitīšu visus faktus atkal. Bet ir daži cerību stariņi. Pirms viena gada, neilgi pēc mūsu rezolūcijas pieņemšanas, Mirijam Ibrahim, kristiete, kas tika notiesāta uz nāvi, tika atbrīvota. Tā kā nevar teikt, ka mūsu centieni ir bijuši velti. Eiropas Savienībai vajadzētu atcerēties 2013. gada padomas rezolūciju un pārdomāt eh, attīstības eh, palīdzības sniegšanu, ja netiek nodrošināts pamat brīvības. Es uzskatu, ka mūsu rezolūcija var būt tikpat efektīva, kā bija iepriekšējā rezolūcija pirms gada. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Anna Zaborska. Paldies, priekšsēdētāji. Kad kāda valsts apsūdz divus kristiešu mācītājus par kara darbības organizēšanu, tad mēs varam būt pārliecināti, ka eh, šeit runa par fiktīvo ap apsūdzībām. Islāma vēršanās pret kristietību sākas ar baznīcu nojaukšanu, tālāk arī pazūd eh, cilvēktiesības un izmanto arī nāvis sodus. Pats mazākais, kas mums būtu jādara, ir aicināt šo valdību darbību uzraudzīt, tāpēc Es pievienojos šīs rezolūcijas autoriem, es vēlos atbalstīt to. Tomēr es teiktu, ka tas ir ļoti aroganti, ja mēs runājam par kristiešu vajāšanu Sudānā, bet pirms trim stundām, kad runājām par kaimiņu attiecību politiku, tad tur par kristiešu vajāšanu mēs nevēlējāmies runāt, un šī vārda tika izsvītrota. Anna Gomeša tālāk. Jā, paldies. Es biju parlamentārā misijā Sudānā 2004. un 2010. gadā, novērojot vēlēšanas. Līdzīgi kā šogad eh, situācija nerada izbrīnu. Valdošais režīms vēršas pret kristiešu kopienu, kā šajā gadījumā pret šiem diviem kristiešu mācītājiem, kas tiek eh, šobrīd turēt apcietinājumu, viņiem draud nāves sots, tā ir vēršanās pret savu tautu. Un mums nevajadzētu ielaisties sarunās ar, par migrāciju, it īpaši ar šādas valsts režīmu. Eiropas Savienība ir pēdējais, varētu teikt, šī režīma aizstāvis. Eiropas Savienību un Dienvidā Afrikai nedrīkst ļaut kļūt par šo, šī režīma atbalstītāju. Krasnodēvska kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Es vēlējos arī pateikties šīs rezolūcijas autoriem. Es piekrītu Jureka kunga sacītajam, kurš teica, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi pētīt situāciju, kāda, ir, kādā atrodas kristieši īslamu valstīs. Bet vēlos paust arī bažas un nepieciešamību organizēt cita veida diskusijas runāt par to, kāpēc trūkst intereses par kristiešu likteni, kristiešu, kas tiek vajāti daudzās pasaules daļās. Dažkārt es pat redzu tādu kā pretestību eh, atzīt eh, šo cilvēku ciešanas. Es tāpēc uzskatu, ka mums parlamentā ir nepieciešama arī diskusija par kristiešu marginalizāciju sabiedriskajā dzīvē Eiropā. Arnot kungs tālāk. Priekšsēdētāji, šīs ziņojums nav ideāls, bet svarīgākais šeit ir princips. Un es piekrītu visiem šeit klātesošiem, kas eh, teica, ka nāves sots praktizējušiem kristiešiem eh, viņa ticības dēļ ir nepieņemams. UKIP eh, ir politiskā partija, ko es pārstāvu šeit Um, mēs esam pret dalību Eiropas Savienību, bet es balsoju, varbūt tas daudz jūs pārsteigs, par šo rezolūciju un aicināšu visus klātesošos darīt to pašu. Paldies! Tagad, ir, tagad komisijas uh, vārdā komisāra Malmstrēm. Paldies priekšstādētāji, šī ir iespēja iespēja piedalīties augstākās uh, pārstāvis vārdā par šīm uh, divām tiesas uh, prāvām pret mācītājiem Sudānā pēc negodīga zemes pārdošanas darījuma bija paredzēts nojaukt šo mācītāju baznīcu. Uh, Uh, Sudānā. Viņam tiek izvirzīts apsūdzības uh, konstitucionālās sistēmas graušanā un spiegošanā, un viņiem var draudēt arī nāves sots. Mēs gaidījām pēc tiesas procesa sākuma 2. jūlijā Mm, ka varētu būt pozitīvas ziņas, ka varētu šīs diezgan neargumentētās apsūdzības noraidītas, bet, diemžēl, tiesnesis pieņēma lietu izskatīšanai. Un uh, Uh, kopā ar dalību valstīm uh, mūsu pārstāvi novēro tiesas procesa norisi, un uh, tas ir signāls, ka mēs pievēršam lielu uzmanību šim procesam, mēs iestājāmies par uh, ticības brīvību, vārda brīvību. Uh, šis piemērs liecina par satraucošo situāciju cilvēku tiesību un pamatbrīvību jomā uh, šajā valstī. Daži no jums pieminēja arī situāciju Darfūrā, eh, kur eh, notiek drāma un cilvēki eh, smagi cieš. Mēs kopā ar Sudānas pārstāvjiem vienmēr iestājamies par cilvēku tiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Paldies, komisārs Kunze! Esmu saņēmis sešus rezolūcijas projektus no dažādām politiskām grupām, ar to šīs debats ir noslēgts.